ir komisijas paskaidrojums par cilvēktiesībām Irānā, it īpaši par Sakinē Muhamedī Aštāni lietu un Zāras Bahrami lietu. Vārds komisijas vārdā komisaram Čelaškungam. Paldies, priekšsēdētāji, godājumie parlamenta deputāti. Kā jau E, man kolēģi Katrīna Aštona, tā kā viņa nevar būt klāts komisijas vicepriekšsēdētāja, tad saskaņā ar viņas norādījumiem es komisijas vārdā e, sniegšu sekojušo deklarāciju. Cilvēktiesību situācija Irānā ir temats, kas izraisa ļoti lielas bažas. Pēdējo mēnešu gaitā augstā pārstāve un komisijas vicepriekšsēdētāja Katrīna Aštoni un viņas dienesti vairāk kārt ir izteikušies sakarā ar cilvēktiesību pārkāpumiem šajā valstī. Ļoti daudz no jums ir izdarījuši tieši to pašu, un ir nepieciešams turpināt nosodīt šīs eh, necilvēcīgās prakses mūsu laikos. Eh, šajā mūsu laikā, eh, ar kurām mēs sastopamies Irānā ziņojumā, kas ir publicēts jūnijā, Irāna tiek aicināts respektēt izteiksmes brīvību, taisnīgu procesu un respektēt uh, etniskās, reliģiskās minoritātes, kā arī aizstāv, aizsargāt sieviešu tiesības. Vai, pēdējo mēnešu laikā vairākas minoritātes arī ir bijušas dažādos uh, paziņojumos no Eiropas uh, Savienības puses. Eiropas Savienība neprasa no Irānas vairāk kā no citām valstīm. Mēs aicinām Irānas varas iestādes gan ar publiskām deklarācijām, gan ar konfidenciāliem pasākumiem no diplomātisko pārstāvu puses respektēt pilsoņu tiesības, kā Eh, to ir apņēmušās darīt Irānas varas iestādes attiecībā uz pilsoņu, politiskām tiesībām un citiem nolīgumiem un līgumiem par cilvēktiesībām. Man kolēģi, augstā pārstāva un eh, komisijas vicepriekšsēdētāja Katrīna Aštona, kā arī pārstāvniecības Briselē un eh, Teherēnā ļoti ar ļoti lielu uzmanību izturas pret Sakirī Aštjāni lietu. Jūlijā tika uh, Eh, publicēta deklarācija, paziņot eh, deklarācija, aicinot Irānu pārskatīt Sakinē Aštanī lietu, kā arī citu personu lietu, kurām ir eh, paziņots nāvis sots, pārkāpjot starptautiskās normas, un tas notiek valstī, kur, diemžēl, nāvis sots vēl aizvien ir legāls. Tāpat arī šī lieta ir skatīta pa diplomātiskajiem kanāliem, sadarbībā ar Irānas iestādēm. Un mēs paužām savu nosodījumu, pilnīgu nosodījumu, nometā, navas sodam nometājot ar akmeņiem, līdz pat tam, kad šī praksa tiks pilnībā izskausta un iznīdēta. Eiropas Savienība tiešā veidā ar Irānas uh, valdību ir runājusi par Sakinē Aštani lietu. Uh, un eh, citiem notikumiem, kas eh, un Sāru, eh, Sāras Baharami lietu, kurai ir Irānas un Nīderlandes pavalsniecība, ka tām ir jāsaņem un jādod iespēja izmantot taisnīgu un caurskatām procesu. Gan Sakinē, gan Baharami ir jādod iespēja izmantot juridisko aizstāvību. Eh, augstā pārstāve turpinās sekot eh, Sakinijā, Štanī un Baharami lietām sadarbībā ar diplomatiskajiem un eh, pārstāvniecībām Teherānā. Vēlos sacīt, ka Eiropas Savienība turpinās nosodīt cilvēktiesību pārkāpumus Irānā, kamēr vien tāda pastāvēs. Tas, tik veikts, tas tiks veikts ar divpusēju kontaktiem un sarunu ietvaros. Paldies! Sirsnieks, paldies! Tālāk Sekos runātāja politisko grupu vārdā, kā pirmais vārds tiek dots Anģelīlī kundzei Tautas partijas politiskās grupas vārdā. Lūdzu. Paldies priekšādātāji. Spiedzināšana, nometāšana ar akmeņiem un necilvēcīga prakse, tās ir barbariskas lietas, un uh, brutālā veidā tās pārkāp cilvēktiesības. Trūkst vārdu, lai aprakstītu šādus vardarbības aktus. Ja to visu lasa, kas tiek uh, iekļauts šajā mm, dokumentā, uh, tas ļoti slikti, jo uh, kā, piemēram, es, uh, kā es varu sagatavoties to, ka uz mani lidos akmeņi, bailes no nāves uh, kļūst ar vien lielākas. Eiropas parlamentam uh, Eiropas parlamentam vajadzētu, vajadzētu saklausīt šo, šo kliedzienu, šo cilvēka izmisuma kliedzienu. E, cilvēktiesībām Irānā ir jābūt e, ar augstiem standartiem. Startautiskajā sabiedrībai vajadzētu aizkavēt šādus gadījumus. Mums jābūt drosmēji parādīt, ka mēs esam gatavi diplomātskās attiecības e, ietekmēt un uh, Mums ir jāņem vērā šādi gadījumi. Mēs nedrīkstam kļūt par uh, tiem, kas sadarbojas ar šādu režīmu sievietēm un vīriešiem ir um, jādod iespēja Irānā protestēt pret šādu situāciju. Irāņiem ir vajadzīga mūsu atbalsts un uh, mūsu neatlaidīgā nostāja. Šis režīms balstās uz bailēm un uh, apspiešanu, uz cilvēktiesību apspiešanu, uz pamatbrīvību neievērošanu. Ja šis režīms, un tas mums ļoti skaidri ir jāsaka, Tas nedrīkst turpināties. Tam ir jābeidzas. Paldies. Tālāk vārds uh, sociāls un demokrātu politiskās grupas vārdā vārdu saņem Muniste Ukisa uz pusotru minūti. Gracias, eh, señora presidenta. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, eh, laulības pārkāpums, homoseksuālisms un mierīgi piedalīšanās manifestācijās ir trīs pārkāpumi, par kuriem ir piespriesti necilvēcīgi sodi Irānā. Tādi pārkāpumi kas netiktu uzskatīti par pārkāpumiem e, Eiropā. Vēl jau vairāk jānorāda, ka Irāna ir saistoši startautiskie e, instrumenti cilvēktiesību aizsardzībai, kuros tiek norādīts, ka šādi pārkāpumi par, tie, e, e, par tiem personas nav tiesājamas. Vēl jau vairāk vieno personām ir nepilngadīgi. Tāpēc mēs, sociālisti, pirmkārt e, izsakām e, nožēlu par to, ka šie šīs darbības šā, tiek uz, eh, kas apliecina individu brīvību, tiek uzskatīt par pārkāpumiem un noziegumiem un aicinām eh, nepieļaut eh, Sakinē Mohamadi un Zāras Bahrami notiesāšanu. Mēs pieprasām atcelt dāvis sodu nomētājot ar akmeņiem šai, šai personai un pieprasām pasludināt moratoriju nāvis sodam. Tāpat riecinam starptautiskās organizācijas veikt monitoringu cilvēktiesību ievērošanai Irānā un aicinām padomi ne tikai nosodīt šos aktus, bet aicināt aizliegt eh, ceļošanu tiem, kuri eh, pārkāpja Eh, izteiksmes brīvību tām organizācijām un varas iestādēm, kuras eh, nepieļauj brīvu eh, izteiksmes brīvību un veicinām papildus aizsardzības pasākums cilvēktiesība aizstāvjiem. Tas vārds. Sinies, paldies. Tagad vārds Aldas vārdā. Šāpes kundze, uz divām minūtēm, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, dārgie kolēģi. Cilvēktiesības Irānā. Uh, Eh, mūs nodarbina tīpaši ne tikai tāpēc, ka mēs eh, ticam un aizstāvam Eiropas Savienības vērtībām un eh, pasaulē bez nāvis sodē, bet arī vēl jau vairāk tāpēc, ka mēs apzināmies, ka aizskaitļiem stāv cilvēki. 388 personas ir notiesātas uz nāvi un nāvisots izpildīts Irānā tikai 2009. gadā. Patiesībā tāda gadījuma ir vēl vairāk. Nesenā nedēļa laikā Eh, Nīderlandē uz, uzsākās asas diskusijas eh, par cilvēktiesību situāciju Irānā, vēl jau vairāk tāpēc, ka eh, viena no personām cietumā ir Nīderlandes pavalstniecība, kur neatzīst Irāna. Un Eh, Nīderlandes pilsoņi vienmēr saņem aizstāvību, ja tie at, eh, un palīdzību atrodoties cietumā neatkarīgi no tā, kādā gadījumā tie tiek eh, un kādā procesā tiek tiesāti. Šodien mēs runājam par cilvēkiem, par sievietēm, individiem, kuru dzīvības pat jau tās vēl aizvien ir dzīve, eh, vēl ir dzīves, ir ļoti apdraudētas. Zārā un Sakinē nav nekāds izņēmums. Blakus tūkstošiem Irānas ieslodzīto, kur balsis mēs nedzirdam. Irānas valdība ir jāsaprotās, ka eh, nav militāru eh, tehnoloģiju vai militāru sankciju, kas varētu noteikt valsts izolāciju vai to vai eh, to virzīt uz priekšu. Ir jārespektē starptautiskās kopienas notiekumi. Tiesiskums un drošība ir divas puses vienai un tā pašai medaļai un vienai un tā pašai modēnai. Ka nevar eh, šādā veidā risināt situāciju. Runājot ar Irānu, runāsim par cilvēktiesībām. Un tas Eh, ir jānorāda Irānai kā viens ļoti būtisks jautājums cilvēktiesības brīvības un cilvēktiesību pārkāpumu šajā valstī. Sirsnīgs paldies. Tālāk zaļo vārdā Barbara Lohbieleres kundze uz trim minūtēm. Priekšēdātājs kundze. Nāvisots kas ir paredzēts abām sievietēm, par to, kā tas viss radies, par to jau ir runāts. Es gribētu īsumā runāt par to, ka Irānā pašā jau ir kustība, kurā līdzdarbojas aktīvisti, kas ir pret uh, nometāšanu ar akmeņiem un lai izbēgtu šo mežonīgo praksi. Un kaut kas jau notiek, pamatoties uz uh, šīm aktivitātēm. Uh, Ajatola Saraudī, iepriekšējais tieslietu uh, sistēmas vadītājs 2002. un 2008. gadā jau izteicās pret šo sistēmu. Attiec, daži tiesneši uh, attiecīgi pieņem šādus spriedumus. Irānas parlamentas komitejas par tiesiskajiem jautājumiem jūnijā pagājušajā gadā prasīja, lai tiktu atcelts pāns par uh, nomētāšanu rakameņiem un lai tiktu pārskatīta krimināla tiesību kodeksa projektam ir nepieciešams atbalsts šo tikumiskā, tikumiskā komitejas, eh, tikumiskās sārgi eh, prasa šeit pārskatīt, eh, un projektā to es nevaru arī tā saistoši pateikt. Eh, tur nav nekādu norāžu par šādu sodu nometēšanu akmeņiem. Eh, šī padome, kas uzrauga tikumus, atkal varētu ieviest šo praksi nometēšanu akmeņiem. Eiropas Savienībā vajadzētu darīt visu, lai tas tiktu noregulēts likumīgā veidā, lai tiktu aizliegta nometēšana ar akmeņiem, un šeit ir svarīgi eh, aicināt Irānas parlamentu rīkoties likuma garā. Paliek tas, ka ir uh, tiešām jā, mēs esam nobažījušies par uh, Mohamadi Aštiāni lietu. Nepastāv kaut kādā tāda drošība, ka viņi nenomētās ar akmeņiem. Uh, tiek apgalvots, ka viņi ir iesaistīta sava vīra nonāvēšanā. Un šeit ir runa par nāvisodu, ir tiešām jāpārbauda visaptveroši šis gadījums, šī lieta. Un uh, ar to jau it kā ir sākt, un tas ir pareizi. Un uh, vice priekšādātāja Aštonas kundze to ir arī prasījusi, un tas ir ļoti pareizi. Paldies! Eiropas konservatīvu un reformistu vārdā Čāzam Tenokam divas minūtes. Priekšsēdētāji, atkal parlamentā tiek apspriests brutālais teokrātiskais Irānas režīms. Irānas eh, varas eh, iestādes dežēlīgi notiesā uz nāvi eh, pusauģus, jauniešus, bērnus, sievietes, nomētājot ar akmeņiem tā saucamajā seksuālas, se, seksuālu pārkāpumu kategorijā. Un Irānas islama interpretācija viskapitālajiem noziegumiem ir ārkārtīgi plaša. Šeit ir iekļauts homoseksualisms un laulības eh, pārkāpumi. Šeit es gribētu iekļaut vēl vienu 18-gadīgu eh, eh, jaunieti, kurš ir notosīt, nosodīts homoseksuāla attiecību dēļ uz nāvi, un viņa advokāts Muhameds Mustafi Elspējs viņu aizstāvēt. Tāpat arī es gribētu pieminēt Sakini Aštani eh, lietu, kur ir apsūdzēta par laulības eh, pārkāpumu, par nepiedienīgu uzvedību, jo tā ir bijusi redzama bez eh, galvas apsega uz ārvalstu žurnālu vāki. Tāpat arī viņa tiek apsūdzēta par līdzdalību slepkavībā Eh, kur izrādījās viņa ir apsūdzēta nepatiesi pēc tam, kad uz izrādes Irānas valdību bija izdarīts eh, spiediens. Irānas eh, situācija cilvēktiesību ziņā ir ļoti satraucoši un bāžas radoši, tīpaši tad, kad mēs redzam, ka kādas ir tās attiecības un attieksmes pret Izraelu, ka kā tā izturas pret Zahur Bahrāmi E, kas ir ieslodzīta, kurai ir dubulta e, Irānas un Nīderlandes pavalsniecība. Mēs aicinām Irānas valdes iestību pie, e, pie, būt baigākiem, tomēr mēs, es nelieku liels cerības uz viņiem. Paldies, apvienoto Eiropas Kriso vārdā. Anan, uz divām, uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs Konze. Daudzi protestē un daudzi ir norūpējušies par mm, brīvībām Irānā. Mēs gribam atbalstīt visus demokrātus, lai vārds brīvība un taisnība ir uh, eh, jēga pildīts. Mēs nosodam uh, eh, Pahrāmīkundas uh, eh, arestāciju. Uh, un arī spriedumu, kas nosaka, ka Sakane Muhamadi Aštiāni tiks nomētēta ar akmeņiem. Mēs prasam, lai tās tiktu atbrīvotas, lai viņas abas tiktu atbrīvotas, lai Irāna uh, uh, ievērot visus laicīgas valsts uh, principus un pārtraukt šo sakausējumu uh, turpinājumu starp uh, valsts varu un uh, reliģiju. Mēs uh, vēlamies, lai nāves sots tiktu atcelts visās pasaules valstīs un prasam Irānas tiesvedību uh, izteikt moratoriju uh, attiecībā uz nāves sodu un arī uh, aizliegt visus spīdzināšanas gadījumus atbilstoši starptautiskām tiesībām. Paldies! Tagad FED vārdā Speronī kungs vienu minūti. Paldies, priekšsādātājs kundze! Es gribētu piekrist uh, tam, uh, kas uh, tika teikts līdz šim, ko uzsvēra runātāji, kas uzstrādāja līdz šim. Nedrīkst pieļaut nomētāšanu akmeņiem par laulības pārkāpšanu. Mēs domājam par Aštjānī kundzi, bet mēs līdz ar to domājam arī par visiem tiem, kas ir cietuši, kur cilvēktiesības tiek pārkāptas. Un nesen mēs te dzirdējām, ka daudz no tā, ko mēs uh, konstatējam, ir atvasināts no uh, reliģiska ekstrēmisma deģenerācijas. Uh, šeit islāma tiesības tiek uh, piemērotas fundamentālistiski un daži uh, grib to ieviest arī mūsu brīvajā demokrātiskajā Eiropā, diemžēl priekšsēdētāji. Tagad uh, turpināsim ar citiem runātājiem. Pirmā būs Mazonī kundze divas minūtes. Grazie, prezidente, jau varēju ringraciāre. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribu pateikties parlamentam par to, ka, nu, praktiski vienbalsīgi mēs šeit uh, diskutējam vienā uh, virzienā. Es pat esmu izteikusi kopā ar Anģelīlī kundzi šo pieprasījumu, un daudz deputāti parakstīja šo pieprasījumu ar cerību, ka tiks izglātība, izglābta viena dzīvība. Katra diena varbūt pēdējā Aštjānī kundzei. Šo spriedumu nedrīkst piemērot, jo tas nav akceptējams. Un mūsu lūgums ir daudz plašāks, jo šīs sievietes liktenis ir simbolisks uh, daudzām citām sievietēm Irānā. Tam ir jābūt sākumam jaunu attiecību dibināšanai ar Irānu. Cilvēktiesību pārkāpumu, it īpaši attiecībā uz sieviešu brīvību, tas vienkārši nedrīkst uh, novedīts malā. Mums ir jānoformulē aicinājums. Eiropas Savienības augstai pārstāvēji tagad ļoti skaidri jāizsaka tās viedoklis. Uh, Viņa jau pauda savu viedokli ar diviem paziņojumiem jūlijā un ANO divreiz pieņēma rezolūcijas, prasot moratoriju mm, spriedumu piemērošanai un arī sagaidot nāves sodu atcelšanu. Ir eh, tālāk jāturpina cīņa par sieviešu tiesību ievērošanu, un mēs nevaram akceptēt to, ka situācija pasliktinās. Nedrīkst pārkāpt um, cilvēktiesības, jo tā ir arī, mums jārīkojas aktīvi, jo tā arī ir Eiropas uh, ārpolitikas uh, viena no galvenajām sastādaļām. Integrācijas uh, procesu nevar uh, uh, pārtraukt. Mums jāatbalsta valdības. Itālijā notika demonstrācijas, uh, un demonstrācijās piedalījās jaunieši. Uh, Mm, dažkārt mēs zaudējam cerības, varbūt tieši šo dzīvību mēs neglābsim, bet varbūt Irānu glābsim, varbūt tas ir tikai pirmais solis, un mums jārīkojas uh, aktīvi līdz pat embargo ieviešanai uh, attiecībā uz Irānu. Paldies! Grazie, prezidente! Paldies! Paldies, nākamā runātāja Kostas Konze. Šīs debates, no kurām es cerēju, ka tajās piedalīsies vairāk deputātu. Uh, ar šiem deputātiem, ar šiem, ar šo debatēm parlaments grib piedalīties starptautiskā diskusijā pret šo traģisko sodu, kas drauda Aštjānī kundzē. Mērķis ir tāds, kā arī, lai aizsargātu un glābtu daudz citas sievietes, kas arī ir nepatiesi nosodītas. Pēdējā laikā arvien skaidrāk ir redzams, ka cilvēktiesības un nav nodalāmas no sieviešu tiesībām, un eh, ja kāda sieviete ir pakļauta spīdzināšanai vai nomētāšanai ar akmeņiem, tad tas ir arī mūsu ciešanas, jo tas uh, eh, pārkāpa arī mūsu principus. Katrīna Aštone un Redingas kundze, viņām ir liela autoritāte, un uh, viņas dara visu, lai pārliecinātu Irānas valdību arī starptautiskā līmenī neīstenot šo sodu nometošana akmeņiem ir eh, barbariska prakse, tā ir jālikvidē. Ir jābūt jaunām iniciatīvām, kas cīnās pret to. Ir jāatbalsta demokrātiskā opozīcija Irānā. Mēs, kā Itālijas uh, deputāti, no nu, mūsu politiskās grupas, uh, mēs uh, esam paredzējuši šeit parlamentā uh, pasākumu, uh, tādu kā gaismas akciju, saka nē kundzei, lai šis eh, traģiskais notikums eh, nepaliektu tumsībā, lai tas nenokrimtu tumsā. Mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība vairāk iesaistās šajos jautājumos, jo mēs uzskatām, ka cilvēktiesība aizsardzība eh, parādīs, cik ticama ir Eiropas Savienība. Nākamais runātāja zaļo vārdā Kira Nilsenas kundze. Sakin, Nē. Sakinē lieta uh, uh, mobilizē pilsoņus uh, Eiropā. Un tā norāda uz arī to situāciju, ar kādu saskars daudzas sievietes. Es domāju tieši par Zahru Bahrami, kas atrodas līdzīgā situācijā un kurai arī draud uh, um, soda izpilde. Un process notika līdzīgi, proti tika izdenots spiediens, uh, vairāku mēnešu laikā totāla izolācija, vārdarbība. Uh, um, spīdzināšana, lai um, saņemtu atzīšanos, kas netiek atzīsta. Un arī uh, nebija nekādas iespējas aizstāvībai, nebija, nebija advokāts pieejams. Eh, Tāpat arī Ibrahins Amidi, um, nepilngadīgs um, jauns cilvēks, arī viņam nav advokāta. Šīvana Zahāri, žurnāliste, cilvēktiesība aizstāva Amnesty International un to Uh, vērtē kā vārda brīvības uh, ieslodzīto. Viņa tagad ir uh, ieslēgta tik mazā telpā, kurā viņa nevar pakustināt ne rokas, ne kājas, arī viņai draud nāves sots. Ir nepieciešams, lai mūsu parlaments mobilizējas gan uh, uh, sakine lietā, gan arī visās tajās lietās, kad ir nepieciešama nāves soda um, izpildes atcelšana un moratorija izteikšana attiecībā uz nāves sodu. Uh, Mēs redzam, ka daudzi protestē un eh, protestē mierpilni, eh, vēršot uzmanību arī uz jauniešu ja situāciju šajā valstī. Daudz jauniešu ir, eh, viņiem piesverts nāves sots un ir nepieciešams, lai sarkanais krusts um, saņemtu pieeju aiz ieslodzītajiem, jāļauj ap, aplūkot ieslodzītos. Paldies. Nākošais runātājs Rosija. Pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, politiķi, intelekti intelektuāļi un arī katoļu baznīcas pārstāvji ir mobilizējuši spēkus, lai panāktu uh, um, Sakaneha atbrīvošanu. Viņai tika izteikts uh, spriedums navsots nometojam akmeņiem par laulības pārkāpšanu. Tas bieži vien ir uh, tāds uh, pamats, uz kur balstoties uh, tiek uh, pieņemti uh, šādu spriedumu, un bieži vien arī uh, upuri tiek spīdzināti, un bieži vien viņi at, atzīstas noziegumos, ko nemaz nav e, izdarījuši. Šeit mēs redzam, ka situācija ir tāda, ka notiek tādas patiesi briesmīgas lietas, un pēdējo gadu laikā vairāk desmit sieviešu tika no, nomētāts ar akmeņiem, vairāk par um, laulības pārkāpumu un vairāk nekā 40 sievietes ir cietumā gaidot uh, spriedumu izpildi. Ir absolūti nepieciešams, lai parlaments protestētu pret šādu barbarisku rīcību. Nākošā runātāja Štriflērs kundze pusotra minūte. Priekšsēdētājs kundze, komisijas pārstāvu kolēģi, es uh, vēlos uzstāties arī ar šīs datī vārdā. Viņa tautas partijas vārdā sastādīja šo. Uh, pieprasījumi, bet viņai jābūt ir Parīzē šodien. Un atbalstu šo rezolūciju diviem eslu dēļ. Pirmkārt, gribam uh, vērst uzmanību uz to, ka parla Eiropas parlamentam jāpievienojas uh, citu pilsonisko sabiedrību aktivitātēm un arī valdību aktivitātēm, kas uh, cenšas atbrīvot Sahinet Madī Aštiānī. Uh, un prasīt no Irānas valdības, lai atceļ spriedumu attiecībā uz eh, navsodu izpildu eh, nomētājot akmeņiem. Mums ir jāaizstāv cilvēktiesības, un tas nevar um, tikt ierobežots uz kādu teritoriju. Mums ir jāpieliek visi spēki, lai novērstu to, kas saka, ne, nomirst. Šī rezolūcija ir absolūti nepieciešama. Mums jāatgādina visiem, ka cilvēktiesības ir uh, universāls Otrs iemesls, kādēļ nepieciešama šāda rezolūcija, ir tas, ka tieši šajā gadījumā, kad mēs runājam par Saki Ne, Rašida Datī gribēja uzsvērt Eiropas parlamenta spēcīgu iesaisti pret jebkuru vardarbību, kas ir vērsta pret sievietēm. Mums ir uh, jāaizstāv visas sievietes, kas ir vardarbības upuri. Mūsu kolēģi vērsa mūsu uzmanību uh, uz Zahra Bahrāmī lietu. Šī Nīderlandes pilsona, kas ir arestēta Nīderlandē un uh, kurai tiek uh, pārmestas lietas, ko nav darījis. Un tādēļ nepieciešama šī rezolūcija. Uh, aizstāvot šīs divas sievietes, mēs aizstāvam tās ka, sievietes, kas nevar aizstāvēties. Un Rašids Datī, kundz vārdā, aicinu jūs visus eh, balsot par eh, šo rezolūciju un dot tādu ļoti izteiksmīgu signālu aizstāvot sievietes. Paldies! Nākošais runātāja Gomeša kundze, pusotra minūte. Jāni, Ibrahim Amīdi, Nāzhim Sutudē, Zara Bahāmi. Zara Bahāmi, Mustamēc Mustafai, Šāti e, Aštāni, tie ir e, vairāki no tūkstošiem upuru Teherānas režīmam. Un Irānas uh, Varas iestādes papildus tam, ka tās eh, pārkāpja arī savas valsts saistības eh, saistībā ar civiliem politiskiem nolīkumiem, tam būs eh, jāatbild par briesmīgiem, briesmīgiem noziegumiem, kas apkaunot Irānas civilizāciju. Vakar Lisabonā es piedalījos vienā no daudzajām manifestācijām pret uh, sakirie nometāšanu akmeņiem. Mēs dzirdējām balstis uh, Eh, tādas kā Lula de Silva Brazīlijas prezidenta eh, balsis, kas eh, lūdza ar sapratni izturēties pret cilvēkiem, aicināja Irānas režīmu izturēties ar sapratni. Šie notikumi Irānā ir elementi, kas aicina aizliegt ceļojumus uz Eiropu visiem represīvo režīmu pārstāvjiem no Irānas. Tiem, kā arī veikt pasākumus, lai aizsargātu tos, kuri aizstāv cilvēktiesības Irānā un cīnās par cilvēktiesību aizstāviešanu. Un Tas attiecas tīpaši uz pašreizējo situāciju Irānā, un tas ir īpaši nozīmīgi mums, kas aizstāvam eh, vērtības, kas ir ne tikai Eiropas, bet visas pasaules pamatvērtības. Paldies, nākamais eh, runātāja Karvaljo kundze, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Sakinē Astiani ir Eh, Irānas represiju sēja netaisnības eh, simbols un cilvēktiesību pārkāpumu eh, simbols. Es pievienojos starptautiskai solidaritātes kustībai, kas aicina nosodīt dāvis sodu un atcelt sakinē pievienoto nāvis sodu. Cīņa par sakini likteni ir cīņa par tie, sieviešu tiesībām un par eh, dalību brīvā eh, sabiedrībā. Es pilnībā atbalstu visu, kas tika teikts pret diskrimināciju un it īpaši runājot par cīņu par Irānas sieviešu tiesībām ir nepieciešams cīnīties par demokrātiju Irānā ar drosmi, un mums ir visiem jāiedvesmo šī cīņa par demokrātiju, tai ir nepieciešams mūsu atbalsts, un tas ir nozīmīgi Irānas nākotnē, e, kurā e, valdīja demokrātija un vienlīdzīgas tiesības. Sirsnieks, paldies. Tagad mēs pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Un atkal ir tā, ka mums ir daudz vairāk pieteikušies kolēģi runāt, nekā mums ir iespēja dot vārdu un tādēļ mums ir jāpaliek arī darba kārtības ietveros, tādēļ es varu tikai pieciem kolēģiem dot vārdu. Pirmā runātāja ir uh, Kolēska Bobinskas kundze. Lūdzu, vienu minūti. E, Paldies, priekšsēdētāji. es pievienojos nosodījumam tam, eh, kas notiek Irānā šobrīd. Ir ļoti nozīmīgi izglābt dzīvības, un tas ir ļoti nozīmīgs signāls, eh, kuram ir jāsasniedz eh, opozīcija Irānā, lai piešķirt viņiem drosmi cīnīties. Es Eh, gribu sacīt, ka ar šīm debatēm mēs varam padarīt mūsu darbības efektīvāks un redzamāks. Mēs pie, bet tās jāpadara redzamāks. Mēs pieņemam rezolūcijas un debatējam. Aštons skundze veids darbības, bet nav atbildes un reakcijas uz mūsu aktivitātēm. Ja mēs vēlamies eh, būt redzami un redzēti kā Eiropas Savienību, kura aizstāv uh, E, cilvēktiesību vērtības visā pasaulē. Ja mēs vēlamies būt efektīvi savā darbā un tajā, ko mēs sakām, tad mums ir nepieciešams e, veltīt šim tematam atsevišķas debates. Mums ir jādomā par specifiskiem darbību veidiem, kas ir jāorganizē šādos apstākļos, lai būtu efektīvi. Paldies, Teravēlas kungam, viena minūte vārds. Es piedāvāju mēs tā akmenī Irānai Vai jūs zināt, ka ak, nometāšanas ar akmeņiem, lai kā cilvēks ir e, ierakt zemē līdz viduklim, e, sieviete līdz krūtīm, droši vien, e, e, droši vien piedienīguma apsvērumu dēļ. Un Eh, akmeņu lielums ir tāds, lai to nevarētu, tos nevarētu nosaukt par oļiem un lai ar tiem nevarētu uh, nogalināt. Un tas notiek Ramadāna laikā. Ženēvas islāma centrā mums ziņo, ka eh, ir, uh, ir sacīja, ka nomētāšanas laikā ir aizliegts apvainot apsūdzēto. Kāds cinisms? Un es piedāvāju Sakinē Amadī patvērumtiesības Eiropā. Es domāju, ka neviens vēl viņai nav to eh, piedāvājis. To mēs varētu pievienot rezolūcijai. Paldies. Paldies, eh, Bilbao. Nākošā runātāja Bilbao Barandis. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Irāni, Irānas režīma paziņotais navisots. Ir vēl viens cilvēktiesība pārkāpums, ko jārosot šim parlamentam pēc eh, Ramadāna eh, šī sieviete varēs, eh, viņai nāvisots varēs tikt izpildīts, tāpēc mums ir jāstrādā tagad un jāiz, jāizraisa Irānas varas iestāžu reakcija, lai aizskavētu šādu nāvis sodu izpildi. Mēs aicinām visus deputātus Eiropas parlamentā, kas mūs atbalsta, lai varētu aizskavēt šo barbarisko darbību 21. gadsimtā. Tas ir mūsu pienākums kā pilsoņiem, kā personām. Es lūdzu Aštonas skundzi un eh, cilvēktiesību komisāri asāk nosodīt cilvēktiesību pārkāpumus Irānā un pieprasīt, lai tiktu īstenot starptautiskās konvencijas, kā arī, lai tiktu veikti visi politiskie līdzekļi, lai palielinātu spiedienu un lai cilvēka ievērotu, Irāna ievērotu cilvēku tiesības. Sintnieks, paldies. Marvaja kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Jā, es. Uh esmu jau bieži strādājis pie sieviešu līdztiesības jautājuma kā juriste. Es strādāju 20 gadus un es cīnos eh, pret eh, vardarbību pret sievietēm. Es esmu jau sarakstījis divas grāmatas par šo tematu. Es nosodu jau kādu vardarbības veidu pret sievietēm, protams. Bet tomēr es vēlētos, eh, gribētu aicināt Aštons kundzi doties nevis uz Irānu, bet uz Ungāriju un kopā ar mums noskaidrot, kāda cilvēktiesība pārkāpa noriek Eiropas Savienībā Ungārijā. Kopš es esmu šeit Eiropas parlamentā, mēs e, nemitīgi runājam par e, cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā, kaut arī Eiropas Savienībā pašā, piemēram, Ungārijā, arī pastāv šādi pārkāpumi. Policija uh, ir aizvērusi acis un neredz it kā šos pārkāpumus. Priekšādātā pārtrauc runātāju, jūsu runāšanas laiks, diemžēl, ir pagājis. Pēdējais runātājs brīvā mikrofona procedūrā ir Matēras kundze. Uz vienu minūtu lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšādātāji. Aizsargāt, saka, nē, nozīmē aizsargāt uh, tiesību uz dzīvi, tiesības dzīvot. Eiropas Savienības pamatiesību harta un eh, visi konstitucionālie dokumenti mūsu valstīs nosaka, ka cilvēkam, katram cilvēkam ir tiesības dzīvot. Cilvēkam ir tiesības uz cieņpilnu dzīvi. Mūsu cīņa nav tikai cīņa par atsevišķām personām, bet par visiem cilvēkiem, kuriem tiek atņemtas tiesības dzīvot visur pasaulē, kādiem es dēļ arī tas būtu. Man nu, šis uh, iemesls ir tradīcija, likums vai kāda autoritāte, un viņi neviens nedrīkst noteikt otra cilvēka, otra individu dzīvi. Ir jārīkojas drosmīgi, apņēmīgi, jārī, jāvēršas pret tām valstīm, kas uh, uzliek nāvis sodu. Ir citi cilvēki, ir pārkāpumi. Eiropā ir jābūt izšķirīgai. Ir jābūt uh, gan. Uh, politiskajās attiecībās, gan arī citās ir jāprasa šādas tiesības. Tas jau nav pirmais upuris, kas ir bijis. Noslēgumā diskusijā atkal vārds ir komisija. Komisāram Čorosam vārds. Priekšsēdētāji. Vispirms komisijas vārdā es vēlos pateikties parlamentam par debatēm, par atbalstu, kas tika apliecināts šeit cilvēktiesību ievērošanai un komisijas vārdā vēlos sacīt, ka viss iespējamais tiks darīts, lai Irānas varas iestādes atgrieztos pie sarunu galda un lai šie jautājumi varētu tikt skaidri skatīt diplomātiskajās sarunās, tāpat arī Katrīnas Aštons vārdā es vēlos sacīt, ka mēs neaprobežojamies tikai ar publiskajām deklarācijām šajā sakarā. Es vēlos jūs informēt, ka pēdējā sanāksme ar vietējiem pārstāvjiem e, Irānā piedaloties e, Irānas valdībai un Eiropas Savienības pārstāvjiem notika 22. augustā. Komisija un augstā pārstāve turpinās veikt pasākums, lai e, rezultāti neizpaliktu. Paldies! Sirsnieks, paldies! Līdz ar to debatas par šo jautājumu ir pabeigtas un balsojums būs trešdien 12. Nākamais punkts darba kārtībā ir vienas minūtes runas pēc 150. pānta reglamentā. Runātāji šovakar ir saņēmuši informāciju, ka viņi ir saņēmuši runas laiku, jo ir ļoti daudz, kas ir interesēti runāt. Vispirms vārds, kā pirmajam, pirmajā runātājā